What's the time? No, five past six. Good morning, dear colleague. Labrīt, kolēģi. Labrīt, dāmas un kungi. Piecas pāri deviņiem. Sāksim šīs dienas sanāksmi. mums jāizskata 8., 9., 10., 11. un 12. darba kārtības punkts kolēģi, jums ir bijis pietiekam daudz laika apspriesties pirms uh, sanāksmes sākuma. Tagad mums ir paredzēts uh, balsot par manis nosauktajiem punktiem. Un sāksim ar astoto darba kārtības punktu kritēriju un mehānismu paredzēšana, lai noteiktu dalību valsti, kurā ir atbildīga par trešās valsts valsts piederīgā vai bezpavalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanu. Un pirms balsojam, vispirms došu vārdu referentei Manesku kundzei. Labrīt! Vēlējos vispirms pateikties visiem kolēģiem no citām grupām par labu sadarbību gatavojot šo atzinumu. Mums šis atzinums jāiesniedz Libe komiteja, kur ir atbildīgā komiteja. Mums ir virkne grozījumu, bet lielākā daļa no tiem ietilps Libe kompetencē, tādēļ tie balsošanas sarakstā ir atzīmēti ar mīnusa zīmi, jo tā ir Libe kompetence un Libe referente e, mūs laipni lūdza pieturēties pie mūsu kompetences mūsu komitejā. Tas nenozīmē, ka ne jau šie grozījumi nav labi, bet eh, tie vienkārši neietilpst mūsu kompetencijām, tādēļ mēs nevaram tos pieņemt. Kolēģi uh, ir uh, atsevišķi tos iesnieguši arī Lībe komitejai izskatīšanai, tātad viss šeit ir mm, droši nokārtots, ir arī mutiskie grozījumi, kuri ietilpst Lībe kompetencē, un tādēļ es aicinu jūs balsot arī pret tiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Himenes Barbarat kundze, Alde grupas vārdā. Jā, man, es tikai gribēju teikt, ka man nav līdz balsošanas kārtītes. Strasbourg, I suppose. Okay, well... Uh, iespējams, ka tā ir palikusi Strasbūrā. Nu, tad jums būs jāceļ rokas, saka priekšsēdētājs. Labi. Ja neviens vairs nevēlas uzstāties, tad varam pāriet pie balsošanas. Ar ko tad sāksim? 52. grozījums par pret atturas noraidīts, jā. 53 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas noraidīts, 55 par pret atturas noraidīts, 56 par pret atturas noraidīts. Nu, es domāju, ka mums būtu arī jāapspriež uh, šis jautājums pirmajā sanāksmē. Tātad 57 uh, par pret atturas noraidīts, 58 par pret atturas noraidīts, 59 par pret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 Jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu. Labi, balsojam uh, elektroniski par 63. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir noraidīts. 64 tagad par pret atturus noraidīts. 65 līdz 68 par pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Šie grozījumi ir pieņemti. 69. Pa, nē, tas ir jau tātad atkrīt šis grozījums, jo iepriekšēji grozījumi ir pieņemti. Tagad mēs pārējām pie 74, 75 par, pret atturas noraidīti, 76 par, pret atturas noraidīti, 77 par, es atvainojos, tas ir at, atsaukt, 78 par, pret atturas noraidīts.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 Balsojam elektroniski par 91. 92. grozījumu. Beidzam balsot. Un abi šie grozījumi ir pieņemti ar lielu balsu pārsvaru. 93. par, pret, atturas noraidīts. 94. pār pret atturus noraidīts, 95. pār pret atturus noraidīts, 96. pār pret atturus pieņemts, 97. pār pret atturus pieņemts, 98. pār pret atturus pieņemts, noraidīts, 99. pār pret atturus noraidīts, 100. pār pret atturus atturas noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu? Labi, nē. Tad balsojam par 101. Par pret atturas pieņemts. 102, 103 par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. 110. pār pret atturs noraidīts, 111. pār pret noraidīts, 112. pār pret atturs noraidīts, 113. pār. Tas atkrīt 114. pār pret atturas noraidīts, 115. ir atsaukts, 116. pār pret atturas noraidīts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 atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtu divdesmit astotais pār pret atturas noraidīts, simtu divdesmit devītais pār pret atturas noraidīts, simtu trīsdesmitais pār pret atturas noraidīts, 131. pār pret atturas norēdīts. 132. par pret atturas norēdīts. 134. par šie. Viens ir arī atsauks no šiem vienādiem grozījumiem. 135. par pret atturas norēdīts noraidīts. 136. par pret atturas noraidīts, 137. par pret atturas noraidīts, 138, 139 par pret atturas pieņemti,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 157 līdz 161, kas ir par pret atturas noraidīts. 162, 163 par pret atturas noraidīts, 164 par pret atturas noraidīts. 165, 166 pār pret atturus noraidīt, 167 ir atsaukt, 168 arī atsaukt, tagad ceturtais grozījums pār pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Piektais eh, grozījums pār pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas atturas norādīts, septītais par pret atturas norādīts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas norādīts, desmitais, vienpadsmitais par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Desmitais, vienpadsmitais grozījums. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši, laikam aizmiguši. Beidzam balsot. Un šis, šie grozījumi ir pieņemti. 12. Um, <clears throat> atkrīt, jā, tas jau ir pieņēmts pret, pret, pret, pretrunā. Pret 13. pār pret atturas noraidīts, 14. pār pret atturas noraidīts, 15. pār pret atturas noraidīts, 16. pār pret atturas noraidīts, 17. pār pret atturas noraidīts. 18, 19 un mutiskais grozījums numur 2, pirmā daļa par pret atturas atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par otro daļu. Now we're full on board. And... Tagad visi ir nobalsojuši un otrā daļa ir noraidīta. Trešā daļa par pret atturas atturas noraidīta. 20. grozījums par pret atturas noraidīts, 21. par pret atturas noraidīts, 22 par pret atturas noraidīts, 23 par pret atturas noraidīts, 24 par pret atturas noraidīts atturas nu pieņemts, 25 par pret atturas norādīts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, 30 par pret atturas norādīts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, 33 par pret atturas atturas noraidīts, 34 par, otrais, es atvainojos, otrais par, pret, atturas pieņemts. Tagad 38. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. Otrā daļa atkrīt līdz ar to. Tagad 40. grozījums. Epitedeus grozījums par pret atturas norēdīts. 41 par pret atturas noraidīts. 42, 43, 44, 45, 44 ir atsaukts, bet pārējiem par pret atturas noraidīti. 46 par pret atturas noraidīt, 47 par pret atturas noraidīt, 48 par pret pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. Tagad noslēguma balsojums par uh, atzinuma grozījumiem par. Sākam balsot elektroniski. Vēl kolēģis nav nobalsojis, tagad visi ir nobalsojuši un groz, tātad atzinums pieņems ar 47 balsīm pret un 9 Vai par, es atvainojos no 9 pret, tātad 47 par 9 pret. Un cerīkums, lūdzu. Priekšsēdētāji, vai jūs varētu pārbaudīt uh, balsojuma rezultātu? Jo, manu Manuprāt, šeit nav nekāda objektīva kriterija par kompetenci sadalību starp AFET un LIBE, vai tas ir jābalso vienā vai otrā komitejā. Šie ir ļoti sensitīvi grozījumi, kam piekrit arī referente. Un būtībā mēs tagad esam noraidījuši virkni svarīgu grozījumu, un ja tie būtu tikuši pieņemti, uh, tad šis uh, ziņojums būtu daudz tāds pamatīgāks iznācis Lībe komitejā. Es domāju, ka šeit mēs vispār visu esam sajaukuši attiecībā uz kompetencēm. Paldies, Pancerī kungs, vai kāds vēl vēlas kaut ko teikt? Kā es ierosināju, manuprāt, mums balstoties uz šo gadījumu, ir jāizdiskutē tas, kā rīkoties turpmāk attiecībā uz ziņojumiem, kur uh, mūsu komiteja sniedz atzinumu savas kompetences ietvaros. Es saprotu šī, šie, šos iebildumus, man šī procedūra arī nevisai patīk, bet nu nav cita risinājuma. Es sapratu, ko jūs vēlējāties teikt, pants arī kungs. Apspriedīsim to nākamajā paplašinātā biroja sanāksmē. Paldies! Tagad nākamais balsojums, desmitais punkts Satvienos devītais punkts - bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā. Vai Baširkungs vēlas kaut ko teikt? Referents. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem par lielisko sadarbību. Liels paldies! Lieliski! Tad varam sākt par balsot. Amendment. Grozījums numur 74 par. Pret. Atturas noraidīts. 73 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss numur 1 par. Pret. Atturas pieņemts. 76 par pret apturas pieņemts 78. par pret apturas pieņemts 79. par ar vienu mutisko grozījumu par pret apturas pieņemts 81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 88. atvainojiet, noraidīts. 86. par pret atturas pieņemts. 87. par pret saturas pieņemts. 89. par pret atturas. Kāpēc gan nepārbaudīt 89. Three, two, two colleagues still sleeping. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši, beidzam balsot. Un arī es pats vēl neesmu nobalsojis. Nē, es nobalsoju gan. Oh, okay. been... Pieņemts. 36 balsis pār 21 pret. 90. grozījums.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 pretatturas pieņemts, 93. par pretatturas pieņemts, 94. par pretatturas pieņemts, 95. par pretatturas pieņemts, 96. par pretatturas pieņemts, 97. par pretatturas pieņemts, 98. par pretatturas pieņemts, 100. par pretatturas noraidīts.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 pretaturas noraidīts, 105. par pretaturas noraidīts, 107. par pretaturas pieņemts, 106. par pretaturas pieņemts, 108. par pret atturas pieņemts. pieņemts, pilnīgi skaidrs, 109. par pret atturas pieņemts, 110. 11. par pret atturas pieņemts, 112. par pretatturas pieņemts, 113. par pretatturas pieņemts, 114. par pretatturas pieņemts 116. par pretaturas pieņemts 117. par pretaturas noraidīts. 118. 19. par pretaturas noraidīts 120. par pretaturas pieņemts 121. par pretaturas noraidīts noraidīts, 122. par pretaturas pieņemts, 123. par pretaturas pieņemts, 124. par pretaturas pieņemts, 125. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. 125. pārbaudām elektroniski. Two missing. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. 21 balss par, 36 pret, tālāk 126 par. Pret atturas. Ļoti labs balsojums pieņemts. 127. 8. par pret atturas noraidīts. 130. par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par, 3, numur 3 par pret atturas pieņemts. 9.3 par pretaturas pieņemts, 9.4 par pretaturas pieņemts, 9.5 par pretaturas pārbaudīsim 9.5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9.6 par pretaturas atturas pieņemts. 136.7. Identiski grozījumi Šafhauzers Pumprēdā. Remarkable in favor. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas noraidīts, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts, 24. grozījums par pret atturas pieņemts, 5. kompromiss par pret pretceturas pieņemts. DVB. Piektais kompromiss ir nobalsots. Tālāk mēs ejam pie DVB otrā daļa par pretceturas pieņemts. 32. par pretaturas pieņemts 33. par pretaturas pieņemts 34. par pretaturas pieņemts 36. par pretaturas pieņemts. Sastais kompromiss par pretaturas pieņemts. Tālāk DVC par pretaturas pieņemts pieņemts. Septītais kompromiss par pretaturas pieņemts. 45. grozījums par pretaturas noraidīts, 46. par pretaturas noraidīts, 47. par pretaturas pārbaudām, 47. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 48. pārpretaturas noraidīts, 50. pārpretaturas pieņemts. 49. pārpretaturas noraidīts, 51. pārpretaturas noraidīts, 52. pārpretaturas pieņemts. Astotais kompromiss par pretaturas pieņemts. 58. par pretaturas pārbaudām. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss par pretaturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. grozījums par pret atturas pārbaudām 68. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts 69. atkrīt, 71. par pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas pieņemts, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret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 Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par pret atturas pārbaudām. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30, 29 Deputāte Himēnesa, vai jūs balsojat par vai pret? Jums ir kartīte. 30 par, 29 pret. Ļoti cieši balsojums pieņemts 11. par pret. Pārbaudām 11. grozījumu. Beidzam balsot. 36 pār 22 pret pieņemts. Un tagad elektroniski balso, liekam uz balsojumu rezolūcijas priekšlikumu kopumā, sākam balsot. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Apsveicam referentu. Pieņemts. Un tagad mēs varam pāriet pie desmitā punkta. kas ir finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Referents ir Andi Kristē. Vai jūs vēlaties teikt kādu vārdu? Jā, es vēlos pateikties kolēģiem. Uh, Eh, ēnu referentiem un sekretariātam par sniegto atbalstu. Paldies! Thank you, sir. Then we can start. Paldies, tad mēs varam sākt balsot. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 32. par, pret, atturs pieņemts. 33. par, pret ar mutisko grozījumu numur 1 par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 39. tālāk par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim šo elektroniski. 39. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar skaidru balsu vairākumu. 40. par, pret, atturas noraidīts. 41. par, pret, atturas noraidīts. 6. par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturs pieņemts. 50. par pret atturs norādīts. 51. par pārbaudīt 50, kā vēlaties labi. 50. elektroniski. Pieņemts. 51. Par? Pret? Atturas? Pārbaudīt vēlties? Labi. Esmu nedaudz apjucis. Pieņemts. Devītais. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. par. Pret. Atturs. Norādīts 15. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim. 28 par 26 balsīm pieņemts. 16. par. Pret. Atturs. Nu, tieši tas pats, bet jāpārbauda par 16. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. par. Pret atturs noraidīts. 18. par pret atturs noraidīts. 19. par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pārbaudīsim. 20. Beidzam balsot. Is the machine broken? Vai šī iekārta saplīsusi? Nu, tad te kāds tiešām nepareizi atsimtot rādīja. 57 balsis pār 2 pret. Tātad, 21. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 22. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 23. par? pret atturs noraidīts. 24. par pret atturs noraidīts. 25. par pret atturs noraidīts. 20. Nonākam pie gala balsojuma. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 42 balsis par, 1 atturējās, 15, 15 atturējās, 1 pret. Apsveicama. Līdz ar to pārējām tālāk pie 11. darba kārtības punkta. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Bosniju un Hercegovinu no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Tikai viens balsojums. Sākam balsot. One colleague still missing. Viens kolēģis vēl nav nobalsojis. Lūk. 57 par, 1 pret, 1 atturējās. Apsveicam. Right, and... Un tālāk nonākam pie Moldovas 12. darba kārtības jautājums. Makrofinanciālā palīdzība Moldovas republikai. Referents Petras Auštrevičus, vai jūs vēlaties ko sacīt? Nē, viņa nav klāt. Nu labi, vai kāds vēl vēlas kaut ko teikt? Nē, ļoti labi, varam sākt balsošanu. 33. par, pret, atturs, noraidīts. 34. par, pret, atturs, noraidīts. 35. par, pret, atturs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 pret atturs pieņemts. Pārbaudīt vēlaties labi. 53. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 40 pret 17. 54. par pret atturs noraidīts. 55. par pret atturs noraidīts pieņemts. 58. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīt vēlties. Labi. 58. Elektroniski. Sākam balsot. Mēs šobrīd balsojam par 56. Šolca kungu grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pret 27. Tālāk. 57. līdz 60. grozījums Šafhauser grozījumi vēlties balsot blokā par tiem par, pret, aturs, visas ir noraidīti, visi četri. 8. par, pret, aturs, pieņemts. 61. par, pret, aturs, noraidīts. 62 par pret atturs noraidīts. Tālāk 63, 64, 65. 63. pār pret atturs noraidīts, 64. pār pret atturs noraidīts, 65. pār pret atturs noraidīts, 68. pār pret atturs noraidīts. Apsvērumi. 9. par pret atturs noraidīts, 10. par pret atturs noraidīts. Mutiskais grozījums numur viens par, pret, atturs, pieņemts. 11. par, pret, atturs, noraidīts. 12. par, pret, atturs, noraidīts. 13. par, pret, atturs, noraidīts. 14. par, pret, atturs, noraidīts. 15. par, pret, atturs, noraidīts. 15. par, pret, atturs, noraidīts. 16. par pret atturs. Divpadsmito vēlēties pārbaudīt. Piecpadsmito? Labi, piecpadsmito. Pārbaudīsim elektroniski piecpadsmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Par, pret, atturs, pieņems. Labi, pārbaudīsim. 16. manesku grozījums lūdzu. Beidzam balsot pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturs pieņemts. Trīsdesmitais par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Trīsdesmito, kas taldo grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Šalts kungu grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 32. Ar mutisko grozījumu par. Pret. Atturs. Pieņemts. Elektroniski balsosim par atzinumu projektu grozītā variantā. Sākam balsot. Visi 59 nobalsojuši, beidzam balsot un pieņemts 55 par 4 pret apsveicam. So, okay, we'll continue our meeting. Tālāk turpināsim sanāksmi pēc divām minūtēm. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. Dāmas un kungi, ir pulksten desmit, uh, turpināsim sanāksmi un lūdzu visus kolēģus apsēsties savās vietās. Right, could everyone now be seated? Visi ir ieņēmuši tagad vietas ļoti labi. Un mēs tagad esam um, sākuši skatīt 13. darba kārtības punktu un ar lielu prieku es sveicu mūsu vidū Bosnijas un Hercegovīnas ārlietu ministru Igoru Cernudaku. Mums prieks uzņemt jūs mūsu uh, komitejā jums līdz ir Bosnijas Hercegovinas vēstnieks Eiropas Savienībā. Mēs ar viņu esam vairāk kārt tikušies, un, jo šī valsts ir arī mūsu darbu kārtībā. Bosnijai Hercegovina ir 25 gadi, ir pagājuši divi gadi, kopš ir stājies spēkā stabilizācijas un asociācijas nolīgums, un šī valsts ir iesniegusi pietiekumu dalībai Eiropas Savienībai. Mēs Eh, varam apgalvot, ka jūsu valsts ir savu veidu lakmusat eh, papīrišķis tests rietumu Balkāniem. Un ja jums izdosies nodrošināt eh, starpētisku mieru un atrisināt citas problēmas, tas varētu kalpot kā modelis visiem Balkāniem. Bos Hercegovina un citas Rietumu Balkānu valstis ir uh, Eh, nesenākā pagātnē piedzīvojušas to, tādus drūmus notikumus, kādus piedzīvoja Eiropas Savienības valsts senākā pagātnē. Tomēr eh, šajā reģionā ir notikuši smagi notikumi. Mēs drīzumā pieminēsim Srebrenicas notikumu 22. gads kārtu. Tomēr mūsu attiecības var balstīt uz uh, stabilām attiecībām, taču šai valstī ir jāstiprina savs centrolo, centrālo institūciju darbs, jāmazina uh, politiskā polarizācija. Tāpat ir jāvēršas pret naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību, jāveicina eh, preses un mediju brīvību. Un tagad, ministru kungs mēs dosim vārdu jums, lai jūs varētu pastāstīt par to progresu, ko ir panākusi un īstenojusi jūsu valsts uh, šo laiku vārds. Tagad jums paldies, Makalister kungs. Paldies visiem kolēģiem. Man ir liels prieks uzstāties jūsu priekšā un piedalīties viedokļa apmaiņā par stāvokli Bosnijā Hercegovinā un par to, kā virsās mūsu procesi. Iesākumā dažu komentāru un pēc tam pāriesim pie interesantākās diskusiju sadaļas un viedokļu apmaiņas. Pirmkārt, Bosnija, Hercegovina ir valsts, kas ir izlēmīgi apņēmusies pievienoties Eiropas Savienībai. Bosnijā, Hercegovinā mums uh, nav daudzi temati, kuriem mēs visi piekrītam, serbi, horvāti, e, bosnieši, bet par šo aspektu, par šo tematu mēs visi esam vienoties, mēs vēlamies, lai integrācijas process turpinās ar vislabāko ātrumu un efektivitāti. Viens no neseniem pētījumiem rāda, ka atbalsts ir ap 80% no valsts iedzīvotājiem integrācijai Eiropas Savienībā un tam, lai Bosnija Hercegovina kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti. Bosnija Hercegovina savā ārpolitikā ir iekļausi divus prioritārus eh, aspektus Eiropas Savienības eh, integrācija un reģionālā sadarbība. Abi šie temati ir mums saistoša Eiropas integrācija. Un tagad eh, da, daži vārdi par abiem. Pirmkārt, 2016. gadā notika vislielākais Bosnijas Hercegovinas izrāviens integrācijas procesā. Šāds progress netika panākts nevienā no iepriekšējiem gadiem, savukārt 16. gadā to izdevās panākt, tas bija viens no vēlēšanu gadiem Bosnijā Hercegovinā, un šobrīd Mums nav nepieciešams uh, atkrist atpakaļ vai iestā, ieņemt pozu, bet pavadīt vēl tikpat veiksmīgu gadu, kāds varētu būt 17. Mēs esam koncentrējušies uz Eiropas jautājumiem, un mēs vēlamies no sirds iegūts maksimāli drīz kandidātu valsts statusu. Ja iespējams, tad tas mēs to vēlētos saņemt līdz gada beigām, un mēs darīsim visu, uh, lai mēs varētu to panākt. Un es ceru, ka mani kolēģi no Rietumbalkāniem, no citām. Uh, valstīm, kas ir pieteikušās domāt tāpat, un mēs uzskatām, ka mūsu integrācijas process Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs, pat varbūt svarīgāks nekā divās pārējās valstīs, jo e, ilgstošā stabilitāte, miers un apņemšanās un vienošanās starp mums Bosnijā un Hercegovīnā ir iespējami tikai ar Eiropas perspektīvu un skaidru skatījumu uh, par to, kāda būtu Bosnija Hercegovina kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Tad, kad mēs runājam ar mūsu cilvēkiem Bosnijā, vai tas būtu Sarajevā, Mostarā vai Bāņa Lukā, Viņi ir apņēmīgi un viņi saskata trīs būtiskas lietas šajā integrācijā. E, pirmā ir, ka tas nodrošinātu ekonomisku izaugsmi, samazinot tos šaušalīgos skaitļus, ar kuriem mēs saskaramies šobrīd, kas ir 60% bezdarba līmenis starp jauniešiem un Tāpēc arī kļūst skaidrs, kāpēc jauni cilvēki valsti vēlas atstāt. Tas ir ekonomiski apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, ka cilvēki valstī šo procesu uzskata kā drošu ceļu uz reālu tiesiskumu, jo Bosnijā un Hercegovinā cilvēki grib ekonomisku izaugsmi, eh, labākas algas, labākas perspektīvas viņiem, viņiem bērniem, bērnu bērniem, tāpat arī tie vēlas tiesiskumu, kas mums pietrūks tieši tāpat kā pietrūkst ekonomiski lieliski risinājumi. Nākošais aspekts ir juridiskā drošība. Ļoti daudzi Bosnijas Hercegovīnas iedzīvotāji piedzīvoši vienu, divus vai pat trīs skārus, un integrācijas process Bosnijā Hercegovīnā nozīmētu, uh, dzīvi bez kāriem nākošo simts gadu garumā, pat ja nebūtu e, citu labumu, tad jau šis viens pats par sevi būtu ārkārtīgi liels ieguvums. Tāpēc es ar to vēlos jums lūgt labāk izprast šo procesu kāpēc Bosnijā Hercegovinā mēs tik ļoti atbalstām Eiropas integrāciju. Tāpat arī mūsu nolīgs, nolūks ir sadarboties ar mūsu reģionālajiem partneriem. Mēs esam apņēmušies uh, šādai sadarbībai, un mēs saskatām ļoti daudz iespēju sadarbībā ar mūsu draugiem Serbijā, Melnkalnē, Maķedonijā un citās reģionu valstīs. Un, protams, arī Mums ir savas cerības un mūsu prāta ieguvums, priekšrocība mums, ka mums ir visgarākā robeža ar mūsu Eiropas kaimiņu valsti Horvātiju, to vairāk nekā tūkstošu kilometru garumā, un tas, mūsuprāt, ir kā papildu iespēja šī procesa uh, pātrināšanai. Tālāk, kādi ir šķēršļi? Uh, būtiski ir norādīt to, ka vissvarīgākais un visbīstamākais šķērslis ir poli vispārīga politiska stabilitāte valstī. Kā jūs zināt, ir Deitonas mierlīgums, un tas ir pamats Bosnijai, Hercegovinai šodien. Vis, vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, ir panākt labāku savstarpēju sapratni, vairāk savstarpēju dialogu. Tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu ar panākumiem. Mums var būt ik vienam atšķirīgi redzējumi, ja jūs runāsiet ar cilvēkiem no dažādām valsts daļām, uh, un dažādiem veidojumiem, tad jūs saskarsieties ar atšķirīgiem skatījumiem uz pagātni, un tāpēc ir svarīgi koncentrēties uz nākotni un atrast kopīgu pamatu nākotnē. Šobrīd mēs sagaidām nākošos soļus Eiropas integrācijas procesam, un ir svarīgi reformas turpināt Mums bija reforma darba kārtība, kura tika izveidota kopīgi ar Eiropas institūcijām. Un šī reforma darba kārtība e, tika vienbalsīgi, kas ir reta parādība, e, par to balsoja pret opozīcijas partijas un to parakstīja visu parlamentāro partiju vadītāji, pat tos, to partiju, kuras ir opozīcijā. Un tagad mēs varam turpināt darbu, koncentrēties uz ekonomiskām reformām un problēmu risinājumiem. Un eh, tas ir rādītājs tiem pūliņiem, kādus valsts e, pieliek. Bosnija Hercegovina šobrīd, ja mēs runājam institūciju izpratnē, tad pastāv parlamentāras sadarbības problēma, kas nav vajadzīgajā līmenī. Tā ir parlamentārā puses sadarbībai starp Bosniju Hercegovinu un Eiropas Savienību ir uz šo brīdi. samazinājusies, un es domāju, ka mums tomēr drīzumā problēma izdosies atrisināt. Kā jau sacīju sākumā, es sacīju, ka būtu ļoti interesanti diskutēt un dzirdēt jūsu viedokļus par Bos notikumiem Bosnijā uh, un par mūsu integrācijas procesiem. Paldies, ministra kungi, par jūsu ievadvārdiem. Mūsu rīcībā ir aptuveni 40 minūtes lai mēs runātu par šo tēmu. Šobrīd ir pieteikušies 12 runātāji, kur vēlētos izteikties. Es aicinu jūs iekļauties maksimāli divās minūtēs katru un sāksim ar Bosnijas Hercegovinas delegācijas vadītāju deputātu Pīconu. Pārējo, gospodine, predsjedniče, svakā. Paldies, pre... Paldies priekšsēdētāji, tik tiešām ir liels prieks mums uzņemt mūsu vidū Bosnijas Hercegovinas ārlietu ministru Igoru Černdaku, kurš vairāk kārt ir parādījis to, cik lielā mērā viņš atbalsta un aizstāv mūsu kopējās vērtības. Tāpēc eh, ļoti E, labi, ka mums ir e, norādīti visi tie panākumi, ko ir īstenojusi Bosnija Hercegovina 2016. gadā, un tas viss neraugoties uz šķēršļiem. 2016. gads ir pierādījums tam, ka ir iespējams virzīties uz priekšu, neraugoties uz sarežģītiem apstākļiem un struktūrāliem šķēršļiem. Tomēr es gribētu runāt par vienu no problēmām, kas, manuprāt, visvairāk apgrūtina uh, attiecības starp eh, Bosniju, Hercegovinu un Eiropas Savienību, un tās ir attiecības starp abiem parlamentiem. Eh, ministra kungs, eh, nav nekādu šaubu par Eiropas Savienības nolūku piesaistīt stabilu Bosniju, Hercegovinu, bet vispirms tai ir jādarbojas kā funkcionējošai valstī. Un tomēr, diemžēl, attiecībās starp Eiropas Savienību un Bosniju Hercegovinu parlamentārā dimensija nav pietiekami klātesoša. Mēs esam saskārušies ar tehnisku un politisku problēmu eh, pār jauktās komisijas veidošanu. Eh, tāpat ir pretestība no Bosnijas Hercegovina parlamentā esošām grupām, kuras baidās zaudēt zināmas pozīcijas, ko tām garantē esošie noteikumi. Kādā veidā jūs pats, kā lietu ministrs, varētu iesaistīties šajā procesā? Un tā kā šis nav vēlēšanu gads, kā bija 16. Eh, ko jūs varētu ieteikt šai sadarbības jomā? Paldies. Mēs... Tagad uh, referents par Bosniju. Prēdas kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, ka uh, esat atnācis pie mums runāt par reformām, par uh, valsts sasniegto progresu. Un uh, es. Uh, piekrītu jūsu teiktajam, ka šī, šajā periodā tiešām ir sasniegts progress, ir tīpaši, ja salīdzinām eh, ar iepriekšējo situāciju. Un man ir šādi jautājumi. Pirmkārt. par uh, debatēm saistībā ar degvielas akcīzes nodokli. Tas uh, ir uh, būtisks likuma projekts, kas ir iekļauts reformu darba kārtībā. Kāda ir iespēja pieņemt šo likuma projektu uh, saulaicīgi, jo ir uh, daudz iebildumu. Otrakārt, atbildes uz uh, izsūtīto anketu. Kad mēs saņemsim šīs atbildes, mēs dzirdējām sākumā tādu optimistisku attieksmi, un tagad uh, nu, šis optimisms vēl nedaudz ir saglabājies, bet vairs nav tik izteikts. Un, uh, IRN nesen veiktais sabiedriskās domas pētījums uh, norāda uz lielām atšķirībām uh, saistībā uz integrāciju Eiropas Savienībā, mm, piemēram, Republika Serbska, un tieši jūs esat no Republikas Serbska. Ko mēs varētu darīt, lai atbalstītu pro-eiropeiskos spēkus tur? Paldies! Paldies! Un tagad eh, ēnu eh, referenti. Eh, un vispirms papadākis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sveikt Bosnijas Hercegovinas ārlietu ministru. Esmu bijis uh, ēnu referents sociālistu un demokrātu grupas vārdā pats esmu no Kipras. Arī mums nākas saskarties ar nopietnām problēmām, un mēs tādēļ arī labi varam saprast uh, grūtības, ar ko saskaras citas valstis. Es gribētu zināt, kādas nākotnes perspektīvas ir jauniešiem. Tas, protams, ir saistīts ar plašām vērienīgām reformām. Uh, otrs svarīgs punkts ir cīņa pret korupciju, jo tieši ikdienas dzīvē uh, korupcija ļoti negatīvi ietekmē jauniešus gribētu zināt arī, kāda ir eh, reliģisko līderu loma jūsu valstī. Jūs, eh, eh, jums būtu jācenšas mazināt atšķirības, un tas nāktu par labu visiem, nevis censties atbalstīt tādu reliģisko organizāciju pieeja, kas uh, vē, noved pie sabiedrības šķelšanas. Paldies! Tagad vārds Tanok kungam, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa atbalsta Bosnijas Hercegovinas pieteikumu uz kandidātu valsts uh, statusu, un šeit problēma ir Kosovas neatzīšana, bet tā ir Rietumu Balkānu valsts, protams, vēl ir uh, daudz, kas jādara. Federālā valdība joprojām ir vāja un ir stipri centri, bēdas spēki, ko uh, it īpaši veicina Krievijas iejaukšanā šajā reģionā, bet pēc Daytonas um, nolīgumiem vēl ir arī neatrisināti jautājumi attiecībā uz uh, kara noziedzniekiem un pārvietotām personām un būtu uh, jautājums arī par Krievijas lomu. Esmu uh, referents arī par Melnkalni un zinu, kādas tur ir aktivitātes, bet gribētu jautāt arī par Turcijas lomu. Un eh, saistītais jautājums par Persijas jūras līča labdarības organizāciju finansējumu salafistu mošejām. un tāpat, ko, kas uh, sakāms par šiem uh, kaujiniekiem, kuri tagad varētu atgriezties valstī pēc islām valsts sakaušanas un rakas uh, ieņēmšanas, vai ir paredzēts viņus saukt pie atbildības. Nākamais jautājums saistīts ar apvienoto karalisti pēc Brexita. Esmu dzirdējis dzirdējis, ka arējās darbības dienests neatbalsta to, ka apvienotā karaliste piedalītos šajā Berlīnas konferencē tās organizēšanā par Brexit kontekstā. Paldies. Tagad vārds. Kā? tik podporu mojej. Kamais runātājs, Alde grupas vārdā Radoškungs. Mm, gribu paust manas uh, grupas uh, atbalstu uh, tuvināšanās procesam ar Bosniju Hercegovinu. Nu, nu, pat esam pieņēmuši rezolūciju par asociācijas procesu Arī Horvātija ir eh, salīdzinoši nesen iestājusies Eiropas Savienībā, un um, tātad šis no, nolīgums ir um, viens no priekšnosacījumiem. Būtu jāatspoguļo arī šajos dokumentos uh, uh, politiskā situācija Bosnijā, Hercegovinā un sagatavojot atbildes uz anketu, jums vajadzētu ar mums koordinēt šo darbu un arī nākotnē būs nepieciešama koordinācijas mehānismi, jo pašreiz pastāvošais ir viss sarežģītākais koordinēšanas mehānisms kāds jebkad ir uh, bijis, un es gribētu zināt, kā jūs uh, vērtējat koordinācijas mehānismu, uh, gatavojot atbildes uz anketas jautājumiem. Paldies! Tas bija pirmais jautājumu kopums, to bija daudz. Tagad došu vārdu ministrām, lai viņš varētu atbildēt Un man pašam ir viens jautājums. Vai jūs atbalstat Rietumu Balkānu muitas savienības ideju un vai to varētu jau uh, uzsākt Triestas samitā? Paldies, centīšos atbildēt lakoniski, lai būtu iespēja vēl diskutēt. Vispirms piculas uh, jautājums par kopīgo uh, parlamenta padomi. Mēs visi zinām, ka mūsu gadījumā ir atšķirības starp ministru padomu, tas ir valdību un parlamentu, un ka šeit šī tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Mums jāvirzās uz priekšu pārliecinot, bet, bet lēnām. Mums jāved sarunas ar parlamentu pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai šāda iespēja pastāv un vai tuvāko nedēļu laikā varētu būt iespējams risinājums. Jā, mēs šo problēmu saprotam, jo šeit uh, atspoguļojas uh, no vienas puses bailes, uh, arī politiskās cīņas, kas norisinās mūsu valstī, un tagad mums ir jāpliecina iespēja, spēja Eh, saskaņot mūsu iekšējās eh, procedūras ar Eiropas eh, parlamenta darbu. Tādēļ šis risinājums nav tūlītējs, bet ir noteikti ierosinājumi sarunu procesā. Prēdas kungu uzdotie jautājumi. Viens no ļoti aktuāliem tematiem šobrīd ir eh, tātad eh, jau ne likuma projekti, šeit ir četri likumi par a, eh, nodokļiem degvielai. Es neiedziļināšos detaļās, bet es gribu jums paskaidrot, ka dažādas partijas piedalās uh, valdībā un uh, ministru padomes uh, struktūrās, un šeit ir jāizcīna iekšējas politiskas cīņas, pieņemot šos likumus, jo atsevišķi politiskie spēki vēlas atbalstīt lauksaimniekus, kurus visvairāk skars šie jaunie likumi. Uh, un šī likumdošanas pakotne ir jāpadara visiem pieņemama. Un tādēļ eh, mēs eh, neizvēlējāmies parlamentā steidzamības procedūru, un mēs joprojām nezinām, kāda būs attiest, attīstība, ir iespēja pieņemt šo lēmumu ātri, bet eh, nu, nav iespējams prognozēt, kad un kādā veidā šie četri uh, likumi tiks izskatīti turpmāko dienu laikā, vai tie tiks pieņemti noteiktajā termiņā vai nē. Tīpaši mm, domājot par, par eh, šiem termiņiem, ko eh, SVF ir paredzējis eh, otrā jai izmaksai, atbalsta izmaksai. Tālāk eh, Radoškunga teiktais eh, noved mūs pie koordinācijas mehānisma, un koordinācijas mehānisms, protams, ir, eh, kā tas tika teikts, iespējams viss sarežģītākais šāda veida mehānisms, kas jebkad, jebkur ir eksistējis. Bet mēs joprojām nezinām, kā īsti tas darbojas. Mēs esam pieņēmuši politisku lēmumu, tāds uh, mehānisms ir izveidots gan uh, valsts uh, līmenī, gan uh, struktūra līmenī. Šeit ir 32 grupas, uh, katrā uh, ir sava pašval, pašpārvalde. U, bet, nu, mums ir uh, labākais iespējamais risinājums, bet mums tagad jāskatās, kā tas viss darbosies, jo pašas institūcijas um, gatavo atbildes uz uh, šiem uh, anketas jautājumiem, kas attiec uz viņiem, tad ir arī Republika Serbska un uh, citi līmeņi, un tagad koordinācijas mehānismu ietvaros mums ir jāvienojas par galīgajām atbildēm. Mums jau ir uh, nu, vairumā gadījumu šie jautājumi atbildēti, bet uh, mums ir tagad jāskatās, kā īsti darbosies šis uh, koordinācijas mehānisms. Tālāk par uh, noskaņojumu se, Republikas Serbskā attiecībā uz, attiecībās ar Eiropas Savienību. Es neteiktu, ka šis noskaņojums ir negatīvs. Es pats pārstāvu Republikas Serbska. Un mēs to 99. gadā jau izvirzījām kā vienu no piecām svarīgākām prioritātēm. Un toreiz pēc kara pat nebija tāda pro-eiropeiska noskaņa ļoti populāra, bet mēs esam par to iestājušies jau 18 gadus un turpināsim šo darbu. Un gribu teikt, ka nav nekas, kas pat uh, kaut kā atgādinātu tādu pret-eiropeisku noskaņu uh, Republikā Serbskā. Uh, Gluži pretēji šīs uh, Republikas Serbskas iedzīvotāji sevi uzskata par Eiropiešiem un viņi vēlas virzīties uz Eiropas Savienību, un tas ir ļoti svarīgi. Nu, es nevaru šobrīd iedzināties detaļās laika trūkuma dēļ, bet es gribu teikt, ka ir svarīgi nošķirt uh, no vienas puses vēlmi, tautas vē, gribu. Uh, pieņemt Eiropas vērtības, virzīties uz Eiropu, un no otras puses atsevišķas valdības elementus. Tas ir ļoti būtiski. Tāpat bija jautājums par reliģisko līderu lomu valstī, ko uzdeva papatākis kungs. Jā, dažkārt pagātnē pirms kara kara laikā un tūlīt pēc kara, ja tas mums radīja zināmas problēmas. To es varu teikt visu trīs lielāko reliģiju vārdā un arī citu vārdā. Tagad mēs īstenojam tādu pieju, kas ir pilnībā pieņemama un konstruktīva Tas attiec uz īslāma, uh, katoļu baznīcas un pareisticīgo baznīcas pārstāvjiem. ir da tiek daudz uh, runāts par ietekmes uh, uh, ikdienas politisko dzīvi, kāda ir uh, reliģiskiem līderiem. Nē, mana pieredzes neko tādu neliecina. Man ir pašam radies iespējas, ka šī ietekme ir ļoti neliela uh, ikdienas politikā. Nu, š, šī ietekme ir uh, ļoti neliela salīdzinot ar to, ko es atceros uh, par iepriekšējo situāciju islama līderi. Ļoti skaidri pauž savu nostāju attiecībā pret cīņu pret terorismu. Kā jūs zinat, tas, eh, ka Bosnija ir apņēmusies eh, piedalīties globālajā koalīcijā, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, uh, un tādēļ arī reliģisko līderu loma ir ļoti būtiska. Tālāk um, atbildu Tānaka kungam, bet vispirms par Krievijas lomu Bosnijā, Hercegovinā. Dažkārt tas tiek uzsvērts kā kaut kas mistisks un bīstams. Es gribu teikt, ka tie ir pārspīlējumi. Protams, mēs esam ieinteresēti Krievijas klātbūtnē. Viņi, tiešām Krievija ir interesanta Bosnijai Hercegovinai, Balkāniem, uh, Republikai Serbskai, bet ja mēs runājam par politisko ietekmi, tad uh, šeit nav pamata satraukumam. Es kā ārlietu ministrs esmu trīs kārt eh, ticies ar Lavrova kungu, esam eh, tikušies ar eh, diplomātiem. Protams, ir atšķirības nostājā, bet ir skaidrs, ka viņi piekrīt mūsu lēmumiem. Mēs vēlamies veidot labas attiecības ar Krieviju. Viņi ir mūsu piektais, sastais uh, ārējās tiesniecības partneris, bet mūsu pirmais, galvenais uh, ārpolitikas mērķis, strateģiskais mērķis ir dalība Eiropas Savienībā. Un mēs nekādus, ar nekādiem šķēršļiem un negatīviem uh, komentāriem no Krievijas puses nesaskaramies. Tālāk par Persijas jūras līča uh, valstu ietekmi un uh, šo valstu labdarības organizāciju ietekmi un par ārvalstu kaujiniekiem. Mums ir ministrijas iestādes, kas strādā pie šiem jautājumiem. Katra labdarības organizācija tiek uh, uzraudzīta. Mēs uh, varam teikt, ka Bosnijā Hercegovinā nekad nav bijis uh, vardarbīgs islams. Tas vienmēr ir bijis tāds miermīlīgs islams. Un, un šī vārdarbība ir ievesta no ārpuses, importēta. Un attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem mēs bijām pirmie, kas pieņēma uh, likumu, uh, ka par uh, cīņu pret šo parādību, par uh, sodiem un uh, viss tā rezultātā un ņemot vērā citus veiktos pasākumus, 2016. gadā bija tāda situācija, ka neviens mūsu iedzīvotājs nedavās uz citām valstīm karot. Tie, kas atgriežas 46 pagājuši gadu, eh, no tiem jau 26 ir izvirzītas apsūdzības. Un pārējie tiek rūpīgi uzraudzīti. Tā kā mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam šiem jautājumiem un arī aktīvi īstenojam informācijas apmaiņu ar citām uh, aģentūrām. Eh, attiecības ar apvienoto karalisti. Jā, pirms pāris dienām Sarajevā viesojās Boris Džonsons. Šī tikšanās bija ļoti uh, pozitīva. Mēs jau neesam vienīgie, kas pieņem lēmumus par uh, Uh, šo 2018. gada konferenci. Mēs nesaskatām nekādas problēmas, nekādus šķēršļus tam, kā Londona organizē šo konferenci. Nu, ir arī dilemmas, ar ko nāks saskarties. Nu, kādu signālu mēs tagad nosūtām Londonā izstājas, un mēs tur runāsim par Eiropas integrāciju. Nu, uh, fakts ir tāds, ka visas reģionu valstis, protams, mēs šeit runājam par Bosniju Hercegovinu, bet mēs esam ieinteresēti turpināt, padziļināt mūsu attiecības ar apvienoto karalisti pat eh, tādā gadījumā, ja viņi izstājas no Eiropas Savienības. Jo viņi jau nedodas uz citu planētu vai kaut kur uz citu galaktikas daļu. Ja mēs runājam par attiecībām, es uh, gribu teikt, ka mēs ar apvienoto karalisti uh, gribam tās attīstīt un par 2018. gada konferenci uh, Nu, mēs šeit nekādas problēmas nesaskatām. Mēs esam ļoti pateicīgi Vācijai un apvienotai karalistē par šo jauno Eiropas iniciatīvu, eh, kas ir eh, atkal atdzīvinājusi eh, reformu procesu, Eiropas integrācijas procesu Bosnijā, Hercegovinā. Bet katrā ziņā par šīs konferences norises vietu tas mm, jau nav lēmums, kas jāpieņem mums. Uh, tālāk uh, atbilde jums par uh, muitas savienību. Jā, mēs, protams, atbalstām jau kādu veidu kopīgus pasākumus. Ministru padomu šo jautājumu izvērtē. Es zinu, kāda ir gaisotne, kā galveno partiju vadītājs to skatās, grib teikt, ka mēs to atbalstam. Es nezinu, vai tas jau tiks izlēmts triestā, kā jūs zinat, citās rietuma uh, Balkānu valstīs pastāv dilemmas, un uh, drīzāk tā ir viņu problēma, bet mūsu nostāja šajā jautājumā ir pozitīva. Paldies, ministra kungs, par sniegtajām atbildēm uz detalizētiem jautājumiem. Tagad uzsāksim trešo jautājumu un atbilžu kārtu. Šķiet, nedaudz esam iekavējuši laiku, bet gribētu šo darba kārtības punktu beigt 2011. Tātad otra kārta, astoņi kolēģi vēlas izteikties, pusotra minūte katram. Vispirms vicepriekšādātājs, vicepriekšādātājiem. Liels paldies! Jūs jau atbildējāt uz jautājumu, ko faktiski gribēju uzdot, bet tomēr tad man radās vēl tāds um, cits jautājums, esmu saņēmis pavisam citus datus. Priecājos, ka jūs teicāt, ka Bosnijā Hercegovinā nav šo ārvalstu cīnītāju, bet jāsaka, es biju saņēmis citu informāciju šai saistībā. Un vēl gribēju teikt, ka mēs gribētu, lai Bosnija Hercegovina un, protams, arī visas citas balsis Rietumu Balkānos pievienotos Eiropas Savienībā saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Bet runājam par reformām, tad tieši vēlēšanu likums ir tas, kas ir prioritatīvs šai ziņā. Gan Horvātiem, gan citur tas ir svarīgi jo, nu, jābūt godīgam, godīgai izpratnē par vēlēšanām. Jūs tāpat arī teicāt, ka jūsu vēlēšanu cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi par nākotni, bet, par pagātni, bet kopīgi nākotni, jā, tam es piekrītu. Mm, bet nav pārāk uh, labi skatīties uz to, ka uh, pat vienas konkrētas uh, komitejas noteikumi rada problēmas. Tās neliecina par labu nākotnēji nu, prasiet palīdzību mums no, no Eiropas Savienības, no parlamenta. Es tiešām gribētu, lai jūs saņemat kandidātu valsts statusu. Un tad mēs varētu kopīgi arī strādāt pie šiem jautājumiem, bet jautājums, ko patiešām gribēju jums uzdot, bija šāds. Bija tas, ko jūs jau atbildējāt. Nu, ir labi būt, protams, optimistam, bet jābūt arī piesardzīgiem. Tālāk Freina kungs no sociālistu grupas. Liels paldies! Es runāju Džulijas Vordas vārdā, viņa atsūtīja savu atvainošanos, viņa nevarēja būt šobrīd šeit, bet strādā delegācijā attiecībās, eh, attiecībām ar Bosniju Hercegovinu un tāpēc vēlas, protams, uzturēt un padziļināt šīs attiecības ar minēto valsti. Uh, Un tagad nolasīšu šo. Esmu nevar būt šodien šeit tāpēc, ka es esmu šobrīd Itālijā, varbūt ar vien nu, gaišākiem Bosnijas Hercegovinas pārtiem strādājot pie viņu līderības prasmēm. Viņi vēlas veicināt demokrātiju un kapacitāti strādāt pie radošiem projektiem. Un tādējādi, es domāju, viņiem palīdzot arī mēs varam Eiropu no, atspoguļot no labākās puses. Vaicāju viņiem, ko viņi vēlas, lai jūs dzirdētu šeit, šeit sanāksmā, un lūk, ko viņi teica man. Ministram paldies par viņa uh, atvērtību un gribēšanu uzklausīt šo vēsti. Paldies arī ANO par atbalstu, kas tiek piedāvātas Bosnijas jauniešiem virzoties uz priekšu. Mēs vēlamies, lai jūs pievēršat uzmanību jauniešiem. Jaunieši zina, ko viņi vēlas, viņiem ir prasme, viņiem ir zināšanas, viņi ir gatavi strādāt pie dažādiem projektiem. Uh, bet ne visi Bosnijas jaunieši ir pietiekami aktīvi, protams, bet ir būtiski tādi, tādi spēki, kas ir mums līdzīgi un darboties griboši. Jaunieši ir nākotnē, jūs nedrīkstat to neņemt vērā. Jums jādomā par, visu, par visām iespējām viņus atbalstīt, jo mēs būsim jūsu partneri tālākā, mm, lai palīdzētu. Un tad jaunieši nosauc savus vārdus un īsti itāliskā gaisotnē saka čau. Paldies Fraina kungam, tālāk Vaigla kungs. Arī es priecājos, ministru kungs, jūs šeit redzēt. Un, protams, ka vēlu jums arī panākums, mm, vēlu panākums visiem Bosnijas iedzīvotājiem. Jautājumi par robežām un etnisko grupējumu mm, sazināšanās vienmēr ir bijis Rietumu Balkānu problēma jautājums arī šobrīd ir pietiekami daudz iemeslu bažīties par pašreizējo situāciju abu šo jautājumu kontekstā Rietumu Balkānu valstīs un ne tikai Bosnijā, Hercegovinā. Tāpēc gribu jums vaicāt, eh, lūko, cik tālu jums ir izdevies pavirzīties uz priekšu sarunās par definitīvu robežu noteikšanu ar, ar kaimiņu valstīm un nu, konkrētāk Vai jūs piekrītat tam, ko saka Horvāti par šo tiltu? Es grasos pavadīt eh, brīvdienas Dubrovnikos, un tāpēc tiešām ceru, ka drīz šis jautājums tiks atrisināts, pateicos. Jā, paldies kolēģim Vaiglam, un tālāk Kukan kungs. Priekšādātāji, paldies, cik jauki redzēt jūs šeit, ministra kungs, jūs šķiet kļuvis esat par biezu viesi, biežu viesi, un varat tiešām piesaistīties visai um, augsta līmeņa dialogos. Nu, jūs jau zinat, kad runājat, runājam par Eiropu, um, jūsu nākotnē jūs varat paļauties uz mūsu atbalstu. Pirms pāris nedēļām bija rezolūcija par Bosniju Hercegovinu, tur tika atzīvēt atsevišķi pozitīvi soļu mēri. Uh, Eiropas centienos tas tika arī vērtēts atzinīgi. Tur, turklāt parādījās arī tas, ka ir daudz jautājumu, kuri būtu vēl jārisina. Reformu darba kārtība ir galvenais jautājums. Ir ārkārtīgi svarīgi e, attīstības nākotnē tās īstenot. Bosnijas jautājumu saskaņošanu ar kādu eh, struktūrām. Nu, tie 77% jau nodrošināt tiesību aktos, par to jau runājam iepriekš, un domāju, ka līdzīgs progress, ceru, ka līdzīgs progress turpināsies arī tālāk. Zinu, ka, lai mainītu Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāju dzīvi, būs vajadzīgs laiks. Bet es domāju, ka iedzīvotāji jau ir gaidījuši pārāk ilgi, tāpēc mums tiešām vajadzētu kā politiķiem ļoti aktīvi darboties šī mērķa vārdā. Un vēl viena lieta, ko minēja Pīculs kungs, šis bezdarbības cikls starp vēlēšanu dienām, starp vienu un nākamo vēlēšanu kampaņu, viss tā nostājas mierīgi kaut kā savās viedās, nekas nevirzās uz priekšu, un tas traucēja attīstībai, ņemot vērā, ka Bosnijā Hercegovinā ir, bij, nu, ir bijuši daudz šādas vēlēšanas, tas ir diezgan problemātiski, vai tur kaut ko var darīt lietas labā, es zinu, ka tas nav vienkārši. Paldies, Edvards, saka priekšādātājs nākamā runātāja. Priekšādātāji pateicos saka Zofko kundze. Es uzstājos tūlīt pēc savu kolēģi Kukana kunga, kurš uzdeva visus tos jautājumus, ko es gribēju uzdot. Un tāpēc uh, gribēju tikai vēl teikt, lūko. Pavisam drīz iztecēs vēlēšana likuma nolēmumu spēkās darbības laiks. Tas varētu radīt tālāk nestabilu. Vai jums šķiet, ka šis tiesas nolēmums eh, attiecībā uz nākamo nu, likumu tiks izteikts pietiekami savlaicīgi? Un vai esat gatavs iesaistītās puses aktīvi mudināt uz šādu procesu? Un otrām kārtām, ko jūs domājat par ES rezolūciju Eiropas parlamentā, kas runāja par vēlēšanu likumu un par iespējām, iespējamām izmaiņām tajā? Turklāt arī kas ir ar šīm eh, plašsaziņas līdzekļu likumu, kur tiek runāts, ka visam vajadzētu būt Bosnijas Hercegovinas nacionālajā valodā. Kā šīs problēmas risināt? Jo, nu, grasos tieši šos jautājumus uzdot arī augstiem pārstāvjiem vēlāk. Tālāk Petirs kundze. Paldies priekšādātājiem. Ministra kungs. Es vienmēr priecājos redzēt jebkāda veida progresu no Bosnijas Hercegovinas puses Eiropas virzienā. Un, protams, ka joprojām ir vajadzīgs daudz darba, tīpaši reformu jomā. Mūsu minētās rezolūcijas ietvaros bez izmaiņām vēlēšanu likumā un federālajā statusā, kas varētu būt viens no iespējām, lai vislabāk pārstāvētu visas vēlē, vēlētāju etniskās grupas. Pastāv arī jautājums par starptautisko konvenciju neīstenošanu. Tad, kad runājam par vidas aizsardzību, vai jums ir kas zināms par kādiem tālākiem soļiem uz priekšu attiecībā uz naftas pārstrādi, eh, pazīmes kībrod, jo mēs zinām, ka šeit šie procesi negatīvi ietekmē pilsoņus gan Horvātijā, gan Bosnijā. Nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Bosnijā, Hercegovinā mums ir. Uh, gan darbības vieta, jeb teātris, gan substrāts. Teātris ir visas tās darbības, kas virzās uz, eh, uz eh, priekšu, eh, bet es esmu ļoti nobažījies par realitāti. Jūs ats, paši norādījāt, ka Bosnija Hercegovīna ne pastāv. Pastāvēja trīs kopienas, kuras savā laikā karoja, tagad tās vienai otru uzgriež muguru. Ir atbalsts no ārā citām valstīm, bet nav ne no uh, Horvātijas, ne no Serbijas, tāpat kā Maķedonija, ne palīdz ne Bulgārija, ne Serbija, un līdz ar to mēs nonākam pie situācijas, kurā politiskā metafizika, kas varētu būt mūsu deklarācija vai mūsu lieliskie likumi, ko mēs pieņemam, nedod pilnīgi neko. Uh, jo realitātē e, kopienas ir uzgriezušas vienotrai muguru, nav attiecību starpām, nav valsts, un ja e, problēma ir ārkārtīgi nopietna, un pastāv eksplozijas risks, e, līdzīgi kā ir Maķedonija. Un tāpēc mans jautājums ir nevis, cik likumus vai noteikumus vai ministrijas jūs pieņemsiet vai izveidosiet pēc uh, E, ministriju eksplozijas, bet ko jūs darīsiet, lai Bosnija Hercegovina pastāvētu sociāli? Gracias, Anna, Mr. Peterle. Paldies tālāk, Peterls kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Paldies par jūsu skaidriem izteikumiem un par proeiropiskajām ambīcijām, kas, protams, vienmēr šai parlamentā tiek vērtēts ļoti augstu. Domāju, ka jūsu valsts pirmais uzdevums ir eh, spēt parādīt vienotību daudzveidībā. Jūs arī ļoti pareizi eh, esat līdz šim strādājuši pie tā, ka, lūk, ir kara izbeigšana, un tas, protams, ir labi, bet eh, no to nepietiek. Ir jāspēj arī sadarboties visām šīm sākotnēji naidīgajām pusēm. Ir no tā atkarīga arī Bosnijas Hercegovinas eiropeiskā, a, eiropeiskā taka un ceļš, jo tieši šī sastrādāšanās būs svarīga. Un šai ziņā mans jautājums ir lūkāts. Kurā jomā, jūsuprāt, mēs varētu gaidīt dinamiskāku pieeju šai ziņā jūsu valstī? Un varbūt jūs varētu pāris vārdos vairāk runāt arī par to, ko jūs domājat par vienotu tirgus iespēju Rietumu Balkānos. Daži saka, ka varbūt to varētu būt iespējams panākt pat divos, trīs gados. Kāda ir jūsu apsvēruma šai ziņā? Nu un tad mans komentārs par, komentārs par Londonu. Nu, es negribētu tomēr šeit kaut kā norobežot Lielbritāniju, tā joprojām ir pagaidām Eiropas Savienības dalību valsts, bet nu, tai jau nebūs nekāds iespējas ierobežot um, jūsu nākotnes perspektīvu. Ministrs kungs, jums sešas minūtes atbildē. Thank you. I, I don't... Paldies. Es nezinu, vai tas būs iespējams, bet es mēģināšu. Pirmkārt, Šveicas kundzei par nulli ārvalstu kauģiniekiem Bosnijā 16. gadā tie ir eh, drošības ministrijas oficiālie dati par vienotu tirgu un muitu jautājumā. Šeit bija vairāki komentāri, es tagad neizklāstīšu detaļas, bet mēs uzskatām, ka tas dod mums iespēju virzīt Eiropas procesu. Tas ir kā aizvietotājs mūsu dalībai ne tikai Bosnijā, Hercegovinā. Tas var būt kā uh, Eh, papildus rīks, gan nevis aizvietotājs. Tālāk vēlēšana likums Bosnijā, Hercegovīnā, ko uzdeva Zof, deputāta Zofko. Es aicinu visus spēlētājus meklēt risinājumu, jo šeit nav runa par kaut ko, ko mēs vēlamies vai nevēlamies, bet šeit ir konstitucionālas tiesas lēmums, un mums ir nepieciešama arī politiska vienošanās, un es izteikšos ļoti uh, skaidri, galvenokārt tas ir Bosnijas eh, Hercegovinas eh, federācijas eh, politisko spēlētāju rokās. Jo šeit ir runa par to, kā atrast risinājumu Horvātiem ievēlēt savu pārstāvu ne tikai prezidentūrā, bet arī uh, federācijas parlamentā pārstāvi palātā. Tāpat es ar prieku uzklausīju Fraida kungu sacīto, protams, mums ir vajadzīgs vairāk darbības no valdības un no dažādām uh, Bosnijas Hercegovīnas struktūrā valsts līmenī, bet arī vairāk darbības no jauniešiem. Pirmkārt, mums ir jāveicina uzņēmē darbības gars jauniešu vidū. 90% bo, e, jauniešu Eh, kad jautāti par to, ko vēlas darīt pēc studijām, viņi vēlas strādāt eh, valdībai vai telekomunikāciju operatoriem. Mums ir jāveido divu virzienu pieeja. Tālāk vaigla kungam par robežām. Jā, mēs esam pabeiguši darbu ar Melnkalni Mēs eh, turpinam diskutīs ar Horvātiju, Serbiju, mums nekādu strīdu nav tajā, kas varētu radīt drošības vai citas problēmas ar valstīm, un līdz ar to process turpinās ar abām kaimiņu valstīm. Tālāk par eh, Berģiešācas uh, tiltu. Es jau sacīju, ka tam tas ir tehnisks. Uh, jautājums un e, tas darbs pie tā tika iesākts e, vienā no, ar vienu no iepriekšējām Horvātijas valdībām, un tad, kad mēs atrisināsim tehnisko risinājumu, tad mēs arī nonāksim pie pārējā risinājuma, jo šeit ir runa par divām draudzīgām valstīm un tiltu, kas kalpo abām, Horvātija un eh, Horvātija grib saistīt savas teritorijas puses, tāpat arī Bosnija Hercegovina vēlas piekļuvi atklātai jūrai, un jautājums ir par to, kā mēs šo jautājumu atrisināsim. Un eh, jūs varat ieplānot savu uh, Horvātijas piekrastes apmeklējumu jau šogad. Jā, var piekrist, ka mums ir ļoti daudz bijušas vēlēšanas, ko mēs varam darīt, un tas ir viens no ieteikumiem, kā mainīt vēlēšanu likumus, veidot pašvaldību un parlamentu vēlēšanas kopā. Tas varētu būt ļoti sarežģīti, bet tas var tikt izdarīts. Es piekrītu, ka mums varētu būt četru gadu periods. Tālāk bija jautājums par rezolūciju un to, ko darīt ar tādām problēmām kā Mostarā, mēdīju brīvību un horvātu valodas kanālu. Tie visi ir neatrina, neatrisināti jautājumi jau gadiem ilgi, man ir grūti pateikt šobrīd. Um, kā tie tiks virzīti tālāk. Taču es domāju, ka mums ir vajadzīgs iekšējs eh, risinājums pirmkārt. Tā eh, petīras kundzei. Piekrītu, ka ekoloģija ir ļoti svarīgs jautājums, ir īpaši šis piesārņojuma jautājums, un pašā pirmajā tikšanās reizē ar Davoru Štīru, Horvātu ministru, mēs par to runājām, pēc tam mēs runājām ar Respubliskas Skerpska ministriem, pēc tam bija cit, daudzas citas tikšanās tais skaitā citās tikšanās reizēs mēs par to runājām, bet eh, mēs secinām, ka šeit ne, mēs koncentrēsimies tikai uz eh, naftas pārstrādes uzņēmumu eh, un piesārņojumu samazināšanu. Vismaz Tāds uh, iespējas man palika pēc sarunām ar Davoru Stīru. Eh, Nārta kungs, mēs dzirdējam no jums stiprus, spēcīgus vārdus, bet es eh, saistiem sadzirdēju labu nodomu. Jā, pamatveistījums ir kaut kas, ko es vēlos atkārtot. Šeit mums ir vairāk jāpievērš as viens otram trīs eh, kopienas nekļūs par vienu, bet mums ir vairāk jāsarunājas, un es arī atbalstu un saprotu jūsu bažas par Maķedoniju. Es ceru, ka viss virzīsies pareizi. Vienīgi, ja es pareizi sapratu jūsu komentāru, es nevaru piekrist par Belgrādas lomu Zagrebā. Es nedomāju, ka Viņi ir daļa no problēmas. Es domāju, ka eh, Horvāti un Serbi no abām galvaspilsētām, ka viņu Eh, viņu bažas ir nopietnas, eh, viņu eh, normālas. Mums bija tikšanās ar gan Horvātijas valdību, un es domāju, ka mēs varēsim koncentrēties uz infrastruktūras un reālās dzīves jautājumiem un atkāpties no pagātnes. Un visbeidzot, Peterle kungam. Jautājums par to, kad mēs strādāsim kopā vairāk Es ceru, ka pat arī šīs sarunas par vēlēšanas likumu un par reformu darba kārtību, un mēs jau esam runājuši par kopīgo tirgu, vienoto tirgu un muitu, es atkārtoju vēlreiz, ka tas mums ir svarīgs jautājums. Un mēs uh, Eh, uzskatām, ka tas būs kā palīgs process pātrinājumu un nevis kā eh, aizvietotājs iestājai Eiropas Savienībā. Paldies! Ministra Ministru kungs, es gribētu izteikt arī <clears throat> beigās eh, pateicību par to, ka esat pie mums ieradies uz šo viedokļu apmaiņu, ka atbildējāt uz visiem jautājumiem. Otrakārt, vēlējos jums atvainoties par to, ka uh, esam uh, nepareizi uzrakstījuši jūsu uzvārdu. Ir jābūt Černadak, nevis Černadak. Un gribu teikt arī, ka mēs uh, komitejā turpināsim konstruktīvu dialogu ar jums, ar jūsu valsti. Uh, vēstnieku un mūsu komiteja pievērsīs uzmanību, eh, tā eh, uzmanību jūsu valstī, jo jūsu valsts ir pelnījusi mūsu uzmanību un atbalstu. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Saku uz redzēšanos ministra kungam un vēstnieces kundzei. Un tagad mums ir Nākamais darba kārtības punkts, proti viedokļu apmaiņa par Bosniju Hercegovīnu ar Valentīnu Insko. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Danke für den schönen Empfang. Ja, wo sitzt Sie? Sie sitzen hier. Ja. So. Lieber Ensko, herzlich willkommen, ladies and gentlemen. Ensko kungs, uh, sirsnīgi sveicam jums. Tagad, uh, kolēģi, 14. darba kārtības punkts. Mēs uh, sveicam mūsu vidu ANO augsto pārstāvu Bosnijā un Hercegovinā Valentīnu Insko, kura loma ir rūpēties par to, lai tiktu ievērot tas um, Daytonas vienošanās. Daytonas miera līgums, lai tiktu izpildīts, un vēlos vispirms dot jums vārdu, jūs rīcībā desmit minūtes aptuveni, un pēc tam mums būs iespēja apspriest šos jautājumus. Liels paldies, priekšsēdētāji! Nu, desmit minūtes nav daudz, lai runātu par valsts, kur 14 valdības, četras reliģijas, kur ir divi alfabēti, latīņu un uh, kirilīcas alfabēts. Jūs varat iedomāties, kādi ir izaicinājumi mūsu priekšā, ņemot uh, vērā situāciju reģionā kopš 1990. gadiem. Bosnija Hercegovina ir ievērojami mainīsies, tomēr uh, draudu stabilitātei joprojām pastāv tādēļ, ka ir atsevišķas politiskās partijas, kuras darbojas šķeltnieciski, ir uh, kleptokrātija, un uh, šīs uh, politiskās partijas neko labu nedara valsts nākotnē. Atsevišķu politisko partiju līderi vienkārši grib sagrabāt varu un privilēģijas. Mēs uh, redzam arī to, ka uh, ir uh, izveidojušies draudi stabilitātei, ka valsts uh, būtībā sašķeļas pa etniskām robežu šķirtnēm. Tas gan ir tāds klusit, kā neredzams process. Tāpat laikā pro, progress ir ievērojams šai valstī. Ja runājam par valsts nākotni, tad īsuma varētu uh, to formulē tā agrīns uh, kandidātu valsts status un vēlīna mm, dalība Eiropas Savienībā, kad visi kritēri ir izpildīti. Es iestātos uh, par uh, darība, dar, dalības rīcības plāna īstenošanu Es eh, gribu stāstīt par savu pieredzi. Astoņus gadus esmu darbojies kā augstais pārstāvis, konstatēju ilgte, ilgtermiņa tendences. Pirmkārt, um, separātistiska retorika, kas ļoti eh, izpaužas šai valsts valstī, un tās dominē pār tādiem jautājumiem kā Eiropas Savienības integrācija. Un karš, kurš sākās pirms, pirms 25 gadiem, un diemžēl šo kustību mērķi kopš kara laikiem nav mainījušies. Tāpēc pat daudziem pilsoņiem tiek liektas pilsoņu tiesības, viņi nav varējuši balsot vēlēšanos jau astoņus gadus un ir arī vērsušies Eiropas cilvēktiesību tiesā. Pilsoņiem joprojām tiek liektas iespējas kandidēt uz amatiem, tāpat starptautiskā krimināla tiesā iesniegtā sūdzība pret Serbiju ir uh, apliecinājusi, cik viegli atkal šādi konflikti var eskalēties. Tālāk par uh, uh lūkošanos pagātnē. Skolās mazākām etniskām grupām tiek uh, liekta uh, iespēja saglabāt savu identitāti un uh, Uh, notiek arī ar vien lielāka segregācija skolās. Skolēni saprot, cik negatīvas var būt ieteikme šādām tendencēm uz valsts nākotni, šķiet, ka politiķi to saprot mazāk. Desmitiem tūkstoši valsts pilsoņu dodas prom, tāpat ir samazinājušās investīcijas 2006. gadā situācija valstī bija atšķirīga, valdīja liels optimisms par uh, reformām, par valsts nākotni. Pirms 11 uh, gadiem bija trīs armijas valstī, tagad ir viens aizsardzības ministrs, ir uh, nodokļu sistēma, stipra val valūta un arī valsts karoks, ir uh, gūti panākumi desmit pēdējos gados, uh, pateicoties starptautiskās sabiedrības centieniem. Mans secinājums šodien ir tāds, ka atsevišķi politiķi uzskata, ka starptautiskās sabiedrības ietekme mazinās un viņi var arī pagaidīt, kad mēs beidzot šo valsti atstāsim un tad turpināt savu darba kārtību. Līdz ar to uh, starptautiskai sabiedrībai ir jāstiprina savi centieni šajā uh, valstī un jāliek saprast, ka jārīkojas uh, neatliekami. Bosnija, Hercegovina ir svarīga uh, stabilitātei eh, Eiropā kopumā un Rietumu Balkānos, un to ne, saprot ļoti labi nesen ievēlētais prezidents Vučičs. Un uh, arī uh, savs ieguldījums ir Serbijas apņēmīgai virzībai uz Eiropas Savienību. Uh, ir arī piedāvāts atbalsts Bosnijai Hercegovinai paplašināšanās procesa ietvaros. Uh, Bosnijā Hercegovīnā ir uh, lielā etniskā daudzveidība, ir četras reliģijas, uh, cilvēki uh, ir iemācījušies sadzīvot, mums ir jāatbalsta tolerance un eiropeiskais dzīvesveids. Eh, pagātnē Eiropas Savienības valstis ir pieļāvušas kļūdas, kas noveda pie traģiskiem notikumiem Bosnijas Bosnijā Hercegovinā, un tādēļ mūsu morālais pienākums ir sniegt atbalstu šai valstī, un tāpat ir jārosina pareizās izvēles izdarīšana strateģiskā orientācijā, pievienojoties Eiropas saimai, atceroties Romas līguma 60. gada dienu, atcerēsimies, kāda bija Eiropas Savienība, Eiropas situācija pēc otrā pasaules kara, un ka uh, Uh, mieru un stabilitāti var nodrošināt integrācijas procesa rezultātā. Un tam piekrīt uh, uh valsts pilsoņi. Mums uh, nevajag uzskatīt, ka viss notiks pats no sevis tikai tādēļ, ka mums ir taisnība. Saskaņā ar Austrijas uh, preses aģentūras uh, ziņām, tātad ir paredzēti Krievijas manevri Kazahstānā un Krievijas vēstnieks piedāvā valstī alternatīvas drošības sistēmas. Protams, viss šīs ziņas ir jāpārbauda. Ir nepieciešamas padziļinātas reformas, lai uh, Bosnija-Hercegovina kļūtu par modernu funkcionējošu uh, labklājīgu valsti. Es nerunāju šeit par centralizētu, bet funkcionējošu valsti. Mēs daudz ko panākam sākām Bosnijā, Hercegovinā, jo bijām apņēmības pilni, un ja mēs turpināsim šādu attieksmi, tad mēs varēsim sasniegt ļoti labus rezultātus. Paldies, Insko kungs, par jūsu komentāriem. Mūsu rīcībā ir ap 15 minūtes, jo pēc tam mums notiks kopīga sanāksme ar attīstības un budžeta komiteju. Katram runātājam ir 1 uh, minūte 30. Ir ieteikušies 8 runātāji. Paldies vispirms Kukankungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos uh, teikt, ka prieks redzēt. Uh, mūsu sanāksmē Insko kungu, ar viņu tikties. Gribu teikt, ka ir ļoti maz uh, cilvēku, kura birojiem ir tāda institucionālā atmiņa, un to var teikt par jūsu uh, bīroju Bosnijā, Hercegovinā par miera līgumiem, par valsts teritoriālās vienotības, suverenitātes nodrošināšanu. Jūs esat pelnījis mūsu respektu. Man ir jautājums par reģionālo dinamiku un bilaterālām attiecībām Bosnijā, Hercegovinā. Kuri ārējie spēlētāji jūsu? Uh, manuprāt, tiecas uz lielāku ietekmi šai valsti. Un kā jūs varētu komentēt 2013. gada tautas skaitīšanas rezultātus, kur tik radās konflikts starp statistikas aģentūru un republiku sērpsku, un vai varētu atjaunot dialogu starp šīm divām uh, struktūrām un panākt risinājumu. Paldies, tagad vārds Pīculs kungam. Insko kungs, vienmēr prieks ar jums tikties uh, šeit Eiropas parlamentā, prieks ar jums diskutēt, prieks dzirdēt, ka Bosnijai Hercegovinai jābūt funkcionējošai, ne centralizētai valstī. Tam var tikai piekrist. Es gribētu zināt, kāda ir reālā situācija valstī. Uh, kāda ir uh, ietekme Eiropas Savienībai, Daytonas uh, miera līgumiem un uh, kādas ir institūcijas, kurām vajadzēja aizstāt uh, pēc kāra izveidotās starptautiskās institūcijas un to pārvaldi. Un uh, vai ir uh, atkal paredzēts iesniegt sūdzību starptautiskā tiesā pret Serbiju. Un uh, kā ir paredzēts uh, panākt veiksmīgu rezultātu ies, iestājas procesam vai šie divi procesi var iet paralēli, vai jūsu pilnvaras atkal ir jānostiprina. Paldies, Rādoškungs. Es arī vēlētos pateikties Insko kungam, augstajam pārstāvim par to, ka viņš ir pie mums uh, atnācis. Mans jautājums ir par Bosnijas Hercegovinas konstitucionālās tiesas lēmumu, kurš nosaka, ka divu teritoriālo vienību konstitucionālo tiesu lēmumu ir nelegāli un uh, par lēmumu neīstenošanu. Viens no šiem lēmumiem ir tāds, ka vairāk likums mam iedzīvotāji Republika Sērbska ir tiesības ievēlēt savu uh, pārstāvi parlamentā, kam jāizstāv uh, tautas intereses. Tas, kas notiek šobrīd, ir pretrunā ar tautas politisko grību un ir pretrunā ar Be Bosnijas Hercegovinas konstitūciju. Uh, būtībā ir uh, notikusi iejaukšanās uh, konstitucionālā procesā. Eiropas Savienība to nav darījusi, bet es gribētu uh, dzirdēt jūs komentārus par šo juridisko un nekonstitucionālo situāciju Bosnijā Hercegovinā. Tagad vārds Šuicas kundzei. Mm, sveicu Insko kungu. Uh, Eiropas parlamentā, gribētu zināt, kā jūs vērtējat vēlēšana likuma pār eh, grozījums, vai eh, šādi grozījumi tiks izdarīti vēlēšana likumā. Eh, tas nevar notikt vēlēšanu gadā, tātad tas būtu jādara šogad. Otrakārt, vai jums ir uh, kādas ticamas sabiedriskās domas aptaujas uh, par uh, Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāju noskaņojumu attiecībā pret Eiropas Savienību? Mm. Secinājums tātad Bosnijai būtu jāmainās, bet ja tā nemainās, tad būtu jāmainās Eiropas Savienībai, bet tas arī mm, nav ticams. Līdz ar to Bosnijai Hercegovinai ir jāstrādā pie reforma īstenošanas. Paldies, tagad vārds Freunda kungam. Paldies, Insko kungs, kā esat pie mums ieradies šodien. Ja pareizi sapratu jūsu teikto, jūs aicināt Eiropai stiprināt savu lomu uh, iestāšanās procesā, to pātrināt Ja mēs atceramies uh, situāciju, kādā bija citas Austrum Eiropas valsts, kuras tagad nesaukšu vārdā, tad toreiz notika diskusija arī par to, vai neesam rīkojušies pārāk strauji uh, par to, ka neesam pagaidījuši, kamēr iedibināsies tiesiskums, tiks apkarota korupcija, lai tas viss uh, tiktu īstenots. Nu, arguments toreiz bija tāds, jā, ka šīs valsts iestāsies Eiropas Savienībā, tad viss pats no sevis atrisināsies. Jautājums šāds. Vai tā ir pareizā pieeja un kāda ir pareizā pieeja? Vai mums nevajadzētu vispirms pagaidīt, lai uh, mums uh, svarīgie jautājumi tiktu atrisināti vispirms? Vai arī uzskatāt, ka vajadzētu uzņemt Bosniju Hercegovinu ar visa, visiem trūkumiem un pēc tam tos uh, pārvarēt jau Eiropas Savienības sastāvā? Paldies, tagad vārds Faigla kungam. Godātais uh, Insko kungs. Domāju, ka jūs sapratīsiet mani, ja runāšu arī savā dzimtajā valodā. Tātad jautāšu jums slovēņu valodā. Jūs esat uh, pierādījis, ka esat ļoti pacietīgs, ka jums ir ļoti konstruktīva pieeja bijusi visu šo gadu laikā strādājot Bosnijā Hercegovinā. To mēs augstu vērtējam. Uh, It īpaši to, ka jūs nebaidījāties rīkoties tādās uh, simboliskās situācijās Bosnijā, Hercegovinā, un uh, simbolika vienmēr ir bijusi ļoti sensitīva šai reģionā, uh, gan kad uh, notika piemiņas pasākumi Bos uh, Republikā Serbskā, šeit domāju Srebrenicas notikumus. Uh, Un šī simbolika mums arī atgādina to, ka svarīgais uh, etnisko attiecību jautājums joprojām nav atrisināts. Es gribētu jums uh, vaicāt, vai uh, jūs kā ANO augstais pārstāvis uzskatāt vai jūtat, ka rietum Balkāns orgānos mēs izrādām pietiekamu interesi, jo situācija ir uh, kritiska. Paldies, tagad vārds nākamai runātāja Zofko kundze. Jā, paldies, mani kolēģi Rodoši un Šuicas kundze jau jums jautāja par vēlēšanu likumu un konstitucionālās tiesas lēmumu izpildi. Gribu jums atgādināt, ka 2003. gadā tika veiktas aizsardzības reformas tādēļ, ka Republika Sērbska ievēlēja prezidentūras pārstāvi, kas varēja īstenot šīs svarīgās reformas, varēja izveidot valsts līmeņa aizsardzības ministriju un izlūkdienestu. 2011. gada uh, platformas valdība pieņēma lēmumus. Vai jūs uzskatāt, ka negrozot vēlēšanu likumu situācija 2018. gadā kļūs eksplozīva un novedīs pie nestabilitātes ja mēs vēlamies stabilitāti Bosnijā Hercegovinā, ir jābūt likumīgiem pārstāvjiem valdībā, un es aicinātu darīt visu, lai būtu iespējams panākt šo kompromisu. Mihails Gālers. Mums ir uh, notikusi noticis pirmais referendums, ko nevar, nevarēja arī konstitucionālā tiesa apturēt, un ja notiktu otrais referendums, arī tāda būtu šī situācija, un vai esat parād, paredzējuši uh, nu, sliktāko scenāriju, ka 99% nobalso par neatkarīgas valsts izveidi, tad Krievija nosūta savu karaspēku, uh, Mēs varam to aizkavēt. Mums ir uh, karaspēks uh, kaujas gatavībā. Ja Sarajeva to nevar izdarīt, tad tas būtu jādara mums. Bet jautājums, vai mēs būtu gatavi apliecināt savu uzticību, vai mēs būtu gatavi šo karaspēku nosūtīt Un tas būtu tāds konkrēts signāls, lai viņi neuzdrošinās rīkot šo otro referendumu. Tas būtu politisks signāls, uh, ka mēs nevēlamies šos zaļos cilvēciņus redzēt Eiropā. Vai mēs apzināmies šo uh, apdraudējumu un vai mēs varam preventīvi rīkoties, nostiprinot, teiksim, militāro klātbūtni? Paldies Mihailam Gāleram. Man, mums ir daži, dažas minūtes laiks, lai jūs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirms nāk kolēģi no citām komitejām. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Kā jau teicu, šos datus apstiprināja arī Eurostat. Ir pastāv um, šeit arī zināmas eh, atšķirības, bet kopēji rezultāti tomēr ir apstiprināti. Pīcols kungs. Reizē mums trūks laika, un tāpēc es vienkāršoju lietas, bet, protams, ka es vēlētos, lai būtu vairāk šīs Briseles ietekmes, bet Briselē jābūt tādai preskriptīvai, tādai robustai, nedrīkstam radīt tādu tukšumu Bosnijā, Hercegovinā. Hort Un svarīgākā prioritāte ir tiesiskums, spēcīga prokuratūra. Kāpēc ir Rumānijā tūkstoši cilvēku cietumā? Tāpēc, ka tur ir šī spēcīgā prokuratūra, tiesiskums. Citādi cilvēki nepaliks šai valstī. Te nerunājam tikai par ekonomikas jautājumiem. Tas saistīts arī ar tiesiskumu nodrošināšanu. Radaškungs, jā. Konstitucionālas tiesas lēmumi beidzot ir saistoši. Uh, 20 tūkstoši šādu lēmumu ir pieņemti un taisnība, ka daudz no tiem netiek īstenoti. Un tāpēc mums um, jāskatās, kā to panākt. Nu, protams, attiecībā uz Ļubiču, ka šis lēmums arī netiek īstenots un skumji, bet, nu, konstitucionālo tiesu lēmumu arī nav ne kaut kāda la karta, vēdienu karta, kur tu vari izvēlēties, kuru gribi īstenot, kuru nē, jāizteno visi, tas ir saistoši un visiem. Uh, Šuicas kundze un citi jautāja par vēlēšanu likumu. Protams, Ļubiču gadījumā tieši vēlēšanu likums ir jāmaina. Tas jāmaina gan politiskā ziņā, ir tādas politiskas prasības un vajadzības, kas jāizpilda, bet vienlaikus jāmaina arī tie tehniski šie parametri. Uh, Nu, piemēram, mums nav stikla vēlēšana urnas. Sigaunijas eksperts nesen pie mums ieradās un teica, lūk, varētu notikt arī elektroniska balsošana, tā kā tas notiek Igaunijā. Nu, lūk, tā tad varam ļoti lielā mērā uzlabot šo pasākumu, un tā, lai, piemēram, nav tā, ka kaut kāda miruša persona vārdā kāds balso un tā tālāk. Pilnībā atbalstu arī to, ka mm, Bosnijas Hercegvina. Uh, Bosnijā Hercegovina nodrošināt atbilstīgu elektorātu reģistrāciju, mēs nodrošināsim labākus rezultātus. Un mums īpaši jāpievērš uzmanību šim maziem brālim, šai minoritātei. Viņiem jādod pat vairāk tiesību nekā mm, tas paredzēts uz papīra, vienkārši lai viņi justos ērti šai valstī. Es te nesaredzu nekādu dilemu. Freunde kungs, spēcīgākai es lomu piekrīt jums, bet no nu arī kā teicu, šeit tiesiskums, te daudz kas vēl jādara un Bosnija Hercegovina ir uz pareizā ceļa. Kā jau teicu, mums tikai vēl tāds steidzamības moments šeit jāuzsver. Tas nevar būt tikai birokrātisks un tehnisks process, kā tas bija citās valstīs. Baltijas valstīs tas nostrādāja, bet Balkānu valstīs šis birokrātijas process nestrādā, nefunkcionē. Ir vajadzīga šeit arī tāda politiskas steidzamības e, sajūta. Un jā, Jūs prasījāt, vai mums vajadzētu pieņemt Bosniju Hercegovinu ar visiem tās trūkumiem. Jā, es domāju, ka jā kā kandidātu valsts, protams, nevis kā dalībvalsts, bet kā kandidātu valsts, jā, jo tad tādā gadījumā jums, jūs mums uzliekat zināmus pienākumus, mēs uzņemamies līguma saistības un rezultātiem jānāk straujāk un pārliecinošāk. Un no kandidātu valsts statusa līdz dalībvalsts statusam taču ir vēl milzīgs pārējais posms. Un es domāju, ka Bosnija Hercegovinai ļoti svarīgi ir šo pārējais posmu uzsākt, un kā dalība pēc tam Eiropas Savienībā tas var būt tāds vēlāks krietni jautājums, bet mums ir jāsāk šis process. Baigla kungs, jā, es atvainos Bosnijā, Hercegovinā. Pat tiešām ir šie simboli tiek izmantoti pārliecīgi, vienalga vai tā ir kādas piemiņas dienas vai citi svarīgi datumi, kas attiec uz kādiem notikumiem pirms gadu simteņiem. Varbūt labākais piemērs, kā to vienkāršāk, kā to atvieglot, ir Vācijas piemērs. Nu, tur vienmēr ir kaut kāda piemēra un tā tālāk, bet Vācija šobrīd tāpat laikā ir spēcīga valsts, kas neskatās tik daudz pagātnē, bet raugās nākotnē. Mums, eh, jāsaka, ir šobrīd, nu, ne, nu tāda neatbilstīga šī piemiņas kultūra Bosnijā Hercegvinā. Bet to mainīsim. Es domāju, ka jaunieši arī būtu par to pateicīgi, un mēs varētu arī atsevišķus jautājumus vienkārši nodot vēsturis, vēsturniekiem, akadēmiskajiem aprindām, lai viņi tur analizē un skatās, un politiķiem vajadzētu vairāk raudzīties Vācijā nākotnē. Citā tiešām, nu, ka raugāmies tikai pagātnē un jaunieši dosies prom, jo, piemēram, daudz, 70% jauniešu vēlas strādāt valstu uz, valsts uzņēmumos, telekomos un tam līdzīgi, bet tikpat daudz procentu jauniešu arī labprāt dotos prom no Bosnijas Hercegovinas. Nu jā, uh, Nu, kristie, būt kristietim, protams, nozīmē būt arī devīgam, augstsirdīgam, un uh, tas ir jāņem vērā. Nākamgad būs vēlēšanas valsts līmenī, palūk, ka šie vēlēšana cikli būtu jāapvieno šīs pašvaldību vēlēšanas, valsts vēlēšanas citādi. Mēs nemitīgi dzīvojam kaut kādā vēlēšana pol, m, periodā, pēc vēlēšana, valdības veidošanas periodā un tā tālāk. Četros gados ir bijušas trīs vēlēšanas, tur partija vadība un tā tālāk, un līdz ar to iestājas tāda dīkstāva. Un nekad nav īsti tādas iespējas mierā strādāt uz priekšu. Gāleri kungs runāja par e, ļaunāko scenāriju, un nu, es par to pat nevēlos šeit izteikties. Tas būtu diezgan e, nu, tas varētu būt, protams, konflikts, ja Republika Sērbska vēlētos, nu, tā teikt, atdalīties. Nu, tāpēc te gribu arī jums izteikt aicinājumu. Katreiz, kad jums ir tāda iespēja, lūdzu iestājieties par EFOR mandātu pagarināšanu. Viņi veic ļoti labu darbu Bosnijā, Hercegovinā, tas ir īsveiksmes tās. Tas ir gandrīz kā tāda lēta apdrošināšanas polisa. Uh, un arī pārējām valstīm tas patīk. Nu, protams, ka tas tīri simboliski ir ļoti vērtīgs jautājums, ka, lūk, šādi no 60 tūkstoši, 600 tūkstošiem uh, E, šie spēki ir palielinājušies, un tas ir arī tāds politiski demito, demotivējošs spēks sadursmēm. Un vietējiem iedzīvotājiem patīk, ka eifori ir uz vietas, tas dod viņiem tādu pārliecību, ka nevar rasties jauni konflikti. Nu, par procentāliem skaļiem runājot, man nav jaunāko datu, bet apmēram 60 līdz 80 procenti ir par Eiropas Savienību. Paldies, Insko kungs! Paldies, ka ieradāties uz mūsu komiteju un atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem. Gan jums personīgi, gan jums arī profesionāli, jums un jūsu darba komandai vēlami panākumus Sarajevā. Līdz ar to šo sanāksmi, ārlietu komitejas sanāksmi noslēdzam. Atgādināšu, ka nākamā sanāksme paredzēta 2. Mainā, maijā, gan no rīta, gan pēcpusdienā, un 3. maijā no rīta de, no 9 līdz pusvieniem. Nu, tad uz redzēšanos!